Dobru večeru, vitam państwa. Kolejnym punktam. Labvakar, dāmas un kungi. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Izabēles uh, Tomā ziņojums uh, par kon zīvesaimniecības kontrolas pasākumu vienādošanu Eiropā. Došu uzreiz vārdu referentei četras minūtes. Paldies priekšsādātāji, komisāra kungs.